Guten Morgen, liebe. Labrīt, godāmie kolēģi. Labrīt visiem arī viesiem. Jā, šorīt esam sanākuši kopā, lai domātu par labāku lauksaimniecības budžeta izmantošanu, bet pirms mēs pievērsīsimies šim tematam un pirms uzklausīsim daudzus jaunus un labus argumentus, es domāju, ka mums ir nedaudz eh, jāsaņem svaigāka informācija no sarunu komandas par to, kas notika vakar vakarā. Mūs eh, plašsaziņas līdzekļi pārsteidza. Mēs mēģinājām to visu pārbaudīt. Man katrā gadījumā nav um, sagatavota uh, eh, nekāda runa, man nav nekādu tekstu. Es redzu, ka šeit ir klāt divi, trīs referenti. Iespējams, ka ieradīsies arī Anna Jensena. Nē, saņēma zīmi, ka viņa neieradīsies, bet mums ir trīs referenti. Uzklausīsim to, kas viņiem ir sakāms. Kurš eh, vēlētos sākt? Lūdzu, Haimer. Jā. Eh, cienījamā priekšēdētājā, godāmie kolēģi, Neskatoties uz visiem uh, sarunu komandas pūliņiem, uh, ieguldīto darbu mēnešu garumā kopā ar īrijas prezidentūru, vakar, vakarā, un, protams, mums ir jāņem vērā arī plašsaziņas līdzekļu manipulācijas, diemžēl mēs vakar vakarā neko nepanācām. Pēc uh, daudzu stundu sarunām un vairākām stundām, ko mēs gaidījām, uh, lai saņemtu jaunus priekšlikumus, mēs paši savā vidū nolēmām, ka nav nekādas jēgas pašreizējā sarunu posmā mēģināt tās turpināt. Tā ir ļoti liela atšķirība. Tad, kad komisija un prezidentūra rīkojas tā, it kā uh, sarunām ir uh, bijuši kaut kādi rezultāti, tad tā ir sabiedrības maldināšana. Sarunu komanda pēc vairākārtējiem mēģinājumiem, pēc kolēģu iesaistīšanās, cenšoties nodrošināt elastīgumu, pārskatīšanu, mm, uzskatīja, ka nav panākts pietiekami daudz, lai to varētu uzskatīt par rezultātu. Es domāju, ka mēs visi varam atzīt, ka īrijas prezidentūra ir ievērojami pārsniegusi uh, Eh, sarunu mandātu, ko tai piešķīra padome. Ņemot vērā šo situāciju, mēs eh, sarunu vedēja komanda teicām, ka mēs neuzskatām, ka varam turpināt sarunas. Mūsu priekšlikums ir eh, sagatavotos tekstus nodot parlamentam un pēc tam, vienalga kādā līmenī, ir jāpieņem lēmums, kā mēs rīkosimies. Taču mēs, kā sarunu vedēja komanda, kopumā neuzskatījām, ka esam gatavi aizstāvēt panāktos rezultātus vai arī teikt, ka tie ir mūsu panāktie rezultāti. Īrijas prezidentūra teica, ka vispārējā padomē, kas notiks otrdien, uh, nodrošinās uh, tālāku sarunu vešanu, ja uh, būs uh, saņemta uh, zīme no visām pusēm, ka pašreizējie priekšlikumi tiek apstiprināti. Un, protams, likumdošanas procedūra un budžeta apstiprināšana vēl ar vienu ir neatrisināti jautājumi. Nav īsti skaidrs, kas no parlamenta puses ir atbildīgs par um, zaļās gaismas došanu. Iespējams, ka Ivailo varētu uh, sīkāk eh, pastāstīt par eh, detaļām, par to, kā šie lēmumi tika pieņemti, es eh, personiski gribētu tagad sniegt paziņojumu. Pamatojoties uz to, ko es teicu parlamenta priekšsēdētājiem un taut, manas politiskās grupas vadītājiem. Neskatoties uz sarunu vedēju komandas ieguldītajiem pūliņiem, vakar neizdevās uh, nodrošināt eh, normālu priekšlikumu no prezidentūras puses attiecībā uz daudzgadu finanšu schēmu. Eh, prezidentūra eh, rīkojas ļoti manipulatīvi, izdara dažādas manipulācijas attiecībā uz šo lēmu pieņemšanu. Līdz ar to mēs nevēlamies turpināt sarunas šādā gaitā, un mēs nevēlamies arī iesniegt Eiropas parlamenta sagatavotos tekstus. Uh, Eh, sarunvedēja komanda nevarēja aizstāvēt vakar panāktos rezultātus, un tādējādi nevarēja arī uzskatīt, ka ir pieņemts eh, priekšlikums attiecībā uz daudzgadu finanšu schēmu nākamajiem septiņiem gadiem. Es personiski uzskatu, ka šie rezultāti nav pietiekami, lai varētu tos piemērot septiņu gadu finansēšanas periodam. Līdz ar to mēs nevarēsim nodrošināt uh, nākamā parlamenta darba līdz 2020. gadam. Īrijas prezidentūra ir paziņojusi, ka attiecībā uz uh, pašreizējiem tekstiem tā dos mandātu padomē uh, jūlijā, ja uh, no parlamenta tiks saņemta ziņa, ka visi atbalsta šos um, panāktos rezultātus. Līdz ar to es nevaru stāties ceļā balsojumam Eiropas parlamenta plenāru sēdē bet es nevaru arī uh, nodrošināt garantiju, ka šie teksti ir pietiekami nākamajam finansēšanas periodam. Līdz ar to šī pakotnē septiņu gadu periodam nevar tikt pieņemta un tā neatbilst uh, vakar sarunās uh, paneiktajiem rezultātiem. Es labprāt uh, uzņemtos jaunus izaicinājumus jaunajā Eiropā. Noteikti tādu izaicinājumu būs daudz. Eiropas Savienības konsolidācija, ekonomiskā atjaunošanās, cīņa par Eiropas uh, veidošanu pilsoņiem, lielāka demokrātija. Šī cīņa nekad nebeigsies. Sirsnīgs paldies visiem, kas mani atbalstīja šajā darbā. Lieber Reimer, du weißt, dass wir dich Raimer, jūs noteikti zināt, ka mēs eh, nevēlamies jūs atlaist no šī darba, bet mēs arī saprotam, ka jūs vairs nesaskatāt nekādu labu pamatu darba turpināšanai. Mēs eh, ceram, ka jūs šo darbu attiecībā uz daudzgadu finanšu schēmu neatstāsiet vismaz savas politiskās grupas ietveros. Uh, Cerams, ka jums izdosies pārliecināt arvien vairāk cilvēku par jūsu idejām par jauno Eiropu. Mums ir jābūt parlamentāriešiem deputātiem, nevis kaut kādiem starpniekiem padomēji. Ivailo. Thank you very much, Juta. I would like to... Paldies, Juta. Es eh, vēlētos uh, pilnībā atbalstīt eh, to, ko teica Raimers, atbalstu tik vienu viņa vārdu un arī viņa kopējo vērtējumu. Uzskatu, ka vakardienas sanāksmes laikā kopā ar padomi mēs nevarējām neko vairāk sasniegt Uzskatu, ka tā bija parlamenta pazem, pazemošana un vēlāk arī sabiedrības maldināšana. Preses paziņojumi, kas nāca no padomas un komisijas puses, bija absolūti maldinoši. Nekāda vienošanās netika panākta un tika noteiktas, ļoti skaidri tika pateikts, ka visas iespējas apspriesties ar īrijas prezidentūru ir beigušās, tādu vairāk nav. Prezidentūra neko vairāk nevar pie daudzgadu finanšu schēmas panākt. Arī no parlamenta puses atbalsts netika sniegts. Līdz ar to visi šie paziņojumi par to, ka vienošanās ir panākta, tika izmantoti dažādi vārdi, galvenie sarunu vedēji un tā tālāk. Tas viss no parlamenta puses netiek apstiprināts. Arī no sociāldemokrāta puses uh, es varu teikt, ka neesmu gatavs piekāpties un neesmu gatavs eh, dot savu jāvārdu eh, pakotnē, par ko vakar tika runāts. Parlaments noteikti paudīs savu nostāju par šo pakotni, man ir arī savs viedoklis, esmu gatavs to skaidri paust saviem kolēģiem. Mums ir eh, ļoti skaidri jāpauž fakts, ka vakar vienošanās netika panākta. Uh, un um, īrijas prezidentūra nebija gatava veidot šādu vienošanos vakar. Līdz ar to visi šie paziņojumi ir vienkārši meli. Mums ir, protams, jāgatavo atzinums, bet es neesmu, es īsti nezinu, kad mēs to varētu darīt. Uh, Atbalsts ir jāsniedz līdz otrdienai, līdz vispārējo lietu padomē. Uzskatu, ka mums ir vajadzīgs vairāk laika, mums ir vajadzīgas eh, normālas diskusijas grupā. Es domāju, ka konsultācijas nevarēs notikt tikai pa nedēļas nogali. Vairāk kārt esam lūguši īrijas prezidentūrai pātrināt sarunas. Parlaments bija pirmais, kas eh, ieteica savus tekstus. Mēs uzstājam uz to, ka mums ir vajadzīgs vairāk sanāksmju, mums ir vajadzīgas sagatavošanās sanāksmes, mums ir jāorganizē trialogu sanāksmes biežāk. Tieši tāpēc nevar prasīt parlamentām pieņemt lēmumu nedēļas nogalas laikā par priekšlikumiem, kas stāv ļoti tālu no parlamenta pašreizējās nostājas. Līdz ar to ir skaidrs, ka mandāts ir pārsniegts. Parlaments deva savu mandātu iepriekšējā rezolūcijā, un šķiet, ka šis mandāts ir pārsniegts. Nākamās nedēļas laikā šis darbs turpināsies. Man ir patiešām žēl, ka Raimers vairs nedarbosies šajā sarunu vedēja komandā. Es eh, vēlos jums visiem teikt, ka uh, Rēmers ir kolēģis, ar kuru man bija ļoti laba sadarbība, neskatoties uz to, ka viņš pārstāv citu politisko partiju. Tieši tāpēc parlamentam bija tik vienota nostāja. Mums eh, patiešām viņa pietrūks, mums pietrūkst viņa darba spēju, viņa zināšanu, viņam bija ļoti skaidra nostāja par tālākajām sarunām. Es, ja kurā gadījumā neuzskatu, ka mums pastāv iespēja vēl diskutēt ar īrijas prezidentūru. Ja mēs nevienosimies, tad Mums ir jāgaida nākamā prezidējošā valsts, tā ir Lietuva, un jāturpina sarunas ar to. Starp citu, mums vēl ar vienu nav pieejami šie teksti. Uh, vakar tika paziņots, ka mēs esam par kaut ko vienojušies, bet mēs neko tam līdzīgu pat neesam vēl redzējuši. Mums uh, tika teikt, ka mums to nosūtīs līdz pēcpusdienā, tad, kad mums būs pieejami oficiāli dokumenti, tad mēs veiksim analīzi un sāksim par to diskutēt politiskajās grupās. Uh, Lielas paldies, Ivailo! Ir skaidrs, ka tā saucamie galvenie sarunu vedēji mēģina ar sabiedrības palīdzību izdarīt spiedienu uz kolēģiem parlamentā. Tā mērķis ir nodrošināt, lai uh, tiek īstenota viņu griba. Man jau zvanīja žurnālisti, man viņu jautāja, kas īsti notiek, uh, vai jūs varat to paskaidrot, un ir skaidrs, ka ir eh, ļoti grūti sabiedrībai izskaidrot budžeta jautājumus. Un līdz ar to sarunu vedējiem ir savas cerības, eh, ko tie vēlas īstenot. Žans Luks ir mūsu trešais sarunu vedējs, kas darbojas šajā grupā, pēc tam došu vārdu arī deputātiem. Vēlreiz atvainošos visiem, kas ir ieradušies lai diskutētu par lauksaimniecības jautājumiem, taču eh, šis jautājums ir ārkārtīgi steidzams, un tāpēc mums par to vajadzētu mazliet apspriesties. Eh, Paldies, priekšsēdētāji! Es vienīgi varu apstiprināt, ko jau eh, Ivailo un Raimers, Raimers teica. Akord gegeven hebben. Mūsu uh, sarunu vešanas delegācija nevarēja nekam piekrist. Īrijas prezidentūra ļoti skaidri norādīja, ka šī pakotne bija tā teikt, nu, vai nu pieņemt to vai noraidīt. Man ir ļoti žēl, ka Rainers ir uh, paziņojis par savu atkāpšanos. Es domāju, ka mēs bijām tāda ļoti stipra, vienota komanda, un būtu labi, ja komanda varētu turpināt darbu. Bet uh, tagad, turpmāko pāris dienu laikā, Mums šeit parlamentā nāksies izvērtēt situāciju. Mums jānolēmj, vai mēs sakam jā, vai mēs sakam nē, un ja mēs sakam nē, tad kādi būs nākošie soļi, jo jāuzsver vēlreiz, ka ir ārkārtīgi grūti vest sarunas ar padomas prezidentūru, kas ir atkarīga no vienprātīga lēmuma padomē. Jā, vielen dank. Um... Jā, lās paldies. Tas ir pareizi. Prezidentūra, protams, ir atkarīga no vienprātības, bet eh, tieši tāpēc arī visām dalību valstīm ir pienākums eh, atrisināt šos jautājumus savā starpā un eh, nemēģināt spēlēt varas spēlītas parlamentā. Es zinu, ka mēs visi kopā esam šeit sanākuši, lai runātu par lauksaimniecības politiku. Tas ir viens, ko es vēlējos teikt, un vēl es Protams, došu ikvienam um, runātājam no katras uh, politiskās grupas kaut ko pateikt, taču nu, nevajadzētu pārāk izplūst uh, savā sakāmajā. Vispirms došu vārdu Salvadoram, pēc tam pārējiem. Paldies, izteikšos pavisam īsi priekšsādātāji, jo nedomāju, ka šis ir īstais laiks, lai koordinātori paustu kādu nostāju. Ņemot vērā to, ka viens no sarunu vedējiem ir atkāpies, un uh, šādos apstākļos, domāju, mēs nevaram pārāk iedzināties detaļās. Uh, Bet katrā ziņā iespēja vēl būs pirmdien, un es domāju, ka tad mēs varēsim nospraust skaidrāku pozīciju, un tad mēs varēsim šo diskusiju virzīt tālāk. Thanks, uh, Paldies, priekšsādātāji! Jensens kundze nevar būt šodien klāt, bet uh, es vakar, vakarā jau saņēmu informāciju, ka nav vienošanās, ka viņa nepiekrīt no liberāļu grupas puses tam, kas uh, tiek likts priekšā. Un uh, cik es saprotu, ka viņai tas vispirms jāpārnā liberāļu grupā. Tā ka, jā, mani arī pārsteidza pre komisijas preses paziņojums un arī pēc tam padomas norāda, ka nav lēmumu. Tas ir pilnīgi pretrunā ar to, ko es iepriekš esmu dzirdējis. Un katrā ziņā būs interesanti dzirdēt no komisijas, kādu spēku rezultātā viņi ir izdevuši šādu paziņojumu. Mēs arī liberāļu grupā pirmdien lemsim par to, kāda būs mūsu nostāja, bet Protams, ka būs sakas, ja mēs teiksim nē, un es ceru, ka nākamās nedēļas laikā mums uh, radīsies vairāk skaidrības. Paldies! Danke, Helga! Paldies, Helga! Jā, yeah, <clears throat> thank you, Jutta! Paldies, Jutta! Paldies, pirmkārtām, es domāju, kā jau Raimers teica, ir notikusi tāda sabiedrības manipulēšana un uh, nav uh, vienprātības no mūsu puses. Es tikai dzirdēju tādas e, baumas, ka Lamasūrs pats personīgi teica, ka viņš būtu ar mieru rekomendēt pieņemt šo uh, darījumu, bet citiem nav tāda nostāja. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tā tad nav vienošanās sarunvedēju grupā. Mums nav joprojām teksta. Mums tas ir steidzami nepieciešams, lai mēs saprastu, kas īsti notiek. Bet ko es tagad uzzināju, uzklausot uh, Reimera Bēgi, ka, cik neapmierinoši rezultāti, cik vājš. Un īrijas prezidentūras un dažu valstu nostāja ir tāda, ka viņi tiešām, nu, laikam grib uh, graut mūsu pozīciju. Un mana nostāja ir tāda, ka mēs nevaram piekrist, un tikai tad, ja mēs parādīsim spēku un apņēmību, uh, ka viņi nevar mums manipulēt, tad viņi tikai kustēsies. Pretējā gadījumā viņi nekustēsies, viņi vienkārši grib mūs sagraut, un tāds ir viņa politiskais mērķis. Tāpēc pat, ja es nezinu precīzi cipars, bet Raimers eh, bija sarunvedēja komandā, un es domāju, ka viņam tāpēc ir taisnība, ka tas nav pieņemami, ar to nepietiek, un mēs nevaram teikt jā. Tāpēc es ieteikšu savai grupai teikt nē, norādīt dokumentu, tad, kad mēs tiksimies. Uh, Eh, daudzgad finanšu schēmas eh, grupā, iespējams otrdien, bet, eh, kā jau es teicu, pēc tam notiks arī politisko grupu sanāksmes, un mēs redzēsim, kāds būs darba grafiks nākamajā nedēļā. Tā ka pat ja mums būs jādiskutē par to, kādas ir iespējamās sekas, jebkurā gadā es domāju, ka tas ir izšķiroši svarīgs moments parlamentam parādīt mūsu apņēmību un skaidri norādīt, ko mēs gribam panākt, un mums ir ļoti laba argumentācija Mēs nedrīkstam paši kļūt par muļķiem. Tagad pāriešu uz vācu valodu. Es eh, labprāt eh, vēlētos arī eh, pateikt kaut ko personisku par Raimera Bēgis lēmumu. Es vienmēr viņu esmu ļoti augstu vērtējusi viņa darbā. Protams, dažkārt mūsu politiskie viedokļi nesakrita, bet viņa zināšanas un veids, kā viņš strādāja budžeta komitejā, mums vienmēr likās ļoti Uh, labs ieguldījums. Politiski es pat ļoti, ļoti nožēloju, ka viņš vairs uh, nedarbosies uh, šajā amatā, bet personiski ņemot vērā šo cīņu, kam viņš ir izgājis cauri un to veidu, kā padome rīkojas, kā veido savu politiku, tad es to varu saprast. Es uzskatu, ka tas patiešām ir ļoti apgrūtinoši strādāt šādā veidā. Padome nebija gatava vest sarunas sarunu īstajā vārdā. Un es uzskatu, ka šeit bija runa drīzāk par diktātu, par šādiem norādījumiem no augšas. Domāju, ka Eiropas eh, institūcijās nekas tam līdzīgs nedrīkst, nedrīkstētu notikt. Līdz ar to es ļoti labi varu saprast viņa lēmumu un ir patiešām ļoti žēl, ka kolēģis tiek novests tik tālu, ka viņam ir jāuzņem šādas sekas. Ja neviens cits vairs nevēlas izteikties, tad lai cik mums tas eh, grūti eh, nenāktos, eh, mēs vairs nerunāsim par šo tematu un pievērsīsimies mūsu uzklausīšanas tematam. Vēlētos sirsnīgi sveikt kom agri mūsu vidū, tā ir Momagri institūcija, pasaules lauksaimniecības organizācijas kustība. Sirsnīgi jūs sveicu mūsu vidū. Es atvainojos, ja šeit neievērošu to kārtību, kā man tas sekretariāts ir norādījis, bet es vēlētos sirsnīgi sveikt mūsu vidū Katrīnu Giju Kvintu. Jūs esat eh, cilvēks, kas ļoti cieši sadarbojas ar Mamagriju organizāciju. Tāpat arī sirsnīgi sveic mūsu vidu eh, Mamagrī dibinātāju un priekšsēdētāju vietnieku Žaku Karlu. Es eh, domāju, ka jūs noteikti savā organizācijā esat daudz stāstījis par Eiropas parlamentu, un tagad labprāt arī mēs no mūsu puses uzklausītu, kas jums ir sakāms par savu organizāciju. Sirsnīgi sveicu arī Momagri padomnieku Bastienu Gibēru. Momagri organizācija ir eh, virzījusies uz priekšu ļoti ātri, un tā vairs nedarbojas tikai šaurajā lauksaimniecības nozarē. Tā uh, mēģina sasaistīt kopā dažādas nozares - veselības aspektus, attīstības aspektus, stratēģiskos aspektus un arī aizsardzības aspektus. Te ir runa par tādu vispasaules lauksaimniecības politikas veidošanu. Mēs uh, ļoti priecājamies. Jā, šķiet, ka Žaks Karls būs pirmais runātājs. Tad kārtība ir tāda. Vispirms eh, dosim vārdu mūsu uh, referentam attiecībā uz šo uzklausīšanu Žanam Lukam Kotiņī, un pēc tam izteiksies mūsu kolēģi no Mamāgarī. Lūdzu, Žan. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ar lielu prieku es izmantoju šo iespēju uh, veikt šo uzklausīšanu par budžeta finansēšana tā efektivitāte. Pirmām kārtām gribu atgādināt, cik ārkārtīgi svarīga ir uh, kopējā lauksaimniecības politika, kura, manuprāt, uh, atrodas tādās ko krustceļos, jo mēs, mums jānodrošina pārtiks neatkarīgums un uh, mums ir ierobežota dazas, dabas resursi, ierobežota teritoriālai resursi un tāpat ir jāsaglabā ļoti svarīga sektora darbības turpināšanās, un tas ir ārkārtīgi svarīgi daudziem ekonomiskiem sektoriem un arī laukiem. Uh, budžeta ietekme uz budžetu, protams, ir liela, to mēs saprotam visi. Un uh, budžeta finansēšanas jautājums paliek tāds uh, pretrunīgs jautājums starp dalību valstīm un tāpat arī starp Eiropas institūcijām. Uh, visu laiku kopējā lauksamcības politika tiek uh, uh, pārmodelēta un mainīta, un uh, Tāpēc mums ir nepieciešama spēcīga politika, lai nākotnes paudzes uh, varētu saņemt tādu politiku, kas var izsināt nepieciešamos mērķus, nodrošināt vajadzības. Tāpēc arī Mamāgrī Pasaules lauksaimniecības organizācijas kustība uzskata, ka ir nepieciešama jauna pieeja KLP budžetam un ir nepieciešams uh, šo budžetu izmantot arī efektīvāk, ņemot vērā, ka uh, ja tas būtu iespējams, tad uh, Mamagri ir uh, domājuši par to, kā izmantot, piemēram, Eiropas Savienības atbalstu un uh, kā sadarboties ar citām valstīm, ar Brazīliju, Ķīnu un ASV. Pētījuma rezultāti ir diezgan pārsteidzoši, jo šobrīd pārtika kļūst arvien sabied... svarīgāk mūsu sabiedrībām pasaulē, bet Eiropas Savienība samazina atbalstu pārtiks ražošanai. Tā ir krīze, iespējams, kas ir Eiropas Savienībā. Uh, Un šobrīd, eh, panākot efektīvāku budžetu, mēs gribam uh, cīnīties uh, par to, lai kaut kādā veidā optimizētu sabiedrības nodrošinātību. Un uh, KLP reformai ir jābūt ekonomiskākai, mums ir jārisina Eiropas strateģiskie mērķi pārtiks nodrošinātības jomā un tāpat jādomā par atjaunīgiem resursiem, bet tāpat laikā jāuzlabo arī lauksaimniecības produktu ražošanas produktivitāte Eiropas līmenī. Uh, Un gala saņēmējiem ir jābūt Eiropas patērētājiem gan kvantitatīvā un kvalitīvā izteiksmē. Es domāju, ka ir ļoti būtiski, lai Eiropa būtu pašpietiekama, lai tā nebūtu atkarīga no citiem kontinentiem, lai pabarotu savus cilvēkus. Un tāpēc mums tik tiešām ir jādomā, jāskatās kādu KLP mēs gribam, uz kādu mēs gribam virzīties. Es neizteikšos vairāk, došu tagad iespēju izteikties Mamagrī eh, pārstāvjiem, pasaules lauksaimniecības organizācijas kustības pārstāvjiem. Domāju, ka mēs varam daudz ko mācīties, un mums ir jāņem vērā viņu veiktais darbs. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, vielen dank! Jā, liels paldies! Es varu tikai un vienīgi atkal atvainoties visiem tiem, kurus mēs esam uzaicinājuši. Deputātu skaits zālē ir ļoti ievērojami ja samazinājies, varu saskaitīt tikai kādu septiņus. Bet uzskatu, ka varbūt šeit nav runa par kvantitāti, bet gan par kvalitāti. Lūdzu, Kārla kungs. <coughs> Paldies, priekšstādātājs kundze, referent kungs, dāmas un kungi, cienījamie deputāti. Es eh, jums ārkārtīgi pateicos par to, ka esat norganizējuši uzklausīšanu. Un uh, tas ir tāds ļoti delikāts moments. moments. Mēs zinām, ka tas ir ārkārtīgi svarīgs uh, gan parlamentam, gan Eiropas nākotnē. Uh, esam centušies tā ieskicēt savu darbu un parādīt, ka ir iespējama citādāka KLP. Mēs saprotam, ka KLP pārskatīšana šobrīd notiek, un dažādu iemeslu pēc, kurus mēs paskaidrosim, šī politika ir ar pārējais raksturu un, lai panērķu izpildi, tātad, lai nodrošinātu pašpietiekamību ar pārtiku un tāpat, lai dotu atbildes patērētājiem, tam visam ir nepieciešama spēcīga pārtiks ražošana, un tāpēc nepieciešama arī tāda dziļāka, padziļinātāka politika, un tāpēc mēs arī centīsimies jums parādīt, ka ir iespējama šāda reforma. Tātad sākšu savu stāstījumu. Tas būs trijās daļās. Pirmā būs ātra situācijas analīze, tātad demogrāfiskie aspekti, cenu svārstīgums, finanšu tirgi. Mēs nevaram neņemt vērā šos aspektus, domājot par KLP nākotni. Otrā daļa būs salīdzinājums ar citām pasaules lielvarām, kurām ir diezgan atšķirīga stratēģija no Eiropas, un arī Eiropa nedrīkst neņemt to vērā, tā nedrīkst būt izolēta. Uh, ir jāņem vērā, kādu pieeju šīs valsts pieņēmuši, un trešā daļa būs uh, mūsu KLP reformas prezentācija, un es ķeršos uzreiz pie pirmās daļas, un uh, Žibērs ar jums uh, runās tieši par pirmo daļu, par pirmo tēmu, un tas ir cenu svārstīgums. Mm -hmm. Ah, paldies! Šajā pirmajā grafikā mēs varam redzēt, kāds, kāda ir bijusi uh, kviešu uh, cenas uh, mainības vārstība 300 pēdējā gada laikā. Tātad mēs varam redzēt, kā ir, kāds ir bijis šis cenas uh, sadalījums un vidējās cenas. Jo augstāks ir šis stabiņš, vai arī uh, zemāks ir šis uh, kritums, no tā mēs varam secināt, kāda ir bijusi cenu svārstīgums. Te mēs varam izdarīt divus tā, tādus būtiskus secinājumus no šī grafika attiecībā uz uh, cenu svārstīgumu. Pirmais secinājums uh, - pasaules cenu svārstīgums, ko mēs uh, novērojam no 2000. gada sākuma, ir tāds pats, kāds bijis iepriekš. Un No 2011. gada uh, šis cenu kāpums ir piektais lielākais pēdējo 300 gadu laikā. Tāds pats uh, grafiks tikai pašreizējam daudz īsākam periodam, tātad te vairs nav 300 gada, bet 40 pēdējie gadi, un šeit mēs redzam ikdienas uh, svārstīgumu, nevis ikmēneša svārstīgumu. Atkal tā pati pieeja ir bijusi pētījumā, skatāmies, kādas ir bijušas šīs novirzes un vidējie, un tātad jo augstāks ir šis stabiņš, jo svārstīgums ir lielāks. Atkal divi secinājumi. Pirmām kārtām kaut kādi ekstrēmi notikumi, teiksim, cenas tādas straujas mainības nenotiek tikai tādos izolētos gadījumos, bet tas notiek, teiksim, tādos sēriju veida atkārtotos periodos. Un otra lieta, ko redzam, ka vispārējā tendence uh, bruto uh, cenu mainībai ir eh, palielinājusies kopš 2000. gada, tīpaši kopš 2006. Jautājums tātad, ko mums jāuzdod sev, kāda ir jaunie faktori, kas eh, palielina šo svārstīgumu sākot no 2000. gada. Protams, ir daudz dažādi faktori un um, mērķis nav tos visus uzskaitīt, bet uh, vēlreiz gribu uzsvērt, ka notiek uh, spekulācijas un tāda neregulāra finansiāla darbība, kas uh, dod uh, savu iedevi, un to piekopja arī vairākas uh, citu, dalību, uh, citu valstu centrālās bankas. Un ir notikusi arī liela derivātu tirgu uh, deregulā, deregulācija. Sekas tā tad ir tādas, ka lauksaimniecība sevi finansē, bet tāpat laikā nav tāda patiesa regulāra tirgus politika un attiecīgi ir radušās īstermiņa e, investīcijas un e, spekulācijas, kas reizēm e, ietver apmēram 80-90% visu darbību tirgūs. Un tas, protams, ietekmē cēnu svārstīgumu, amplitūdus un biežumu. Tā tad kreisajā pusē šajā grafikā jūs redzat uh, Uh, lauksaimniecības pamatproduktu indeksu un labajā pusē indeksu, reiters indeksu enerģētikas jomā, kas ir interesanti, ko mēs redzam, ka ir tāda līdzīga līkne šiem abiem indeksiem. Enerģētikas indeks parāda mazāku svārstīgumu nekā lauksaimniecības uh, sektorā, un uh, lauksaimniecības sektors uh, Eh, tajā investīcijas ir mazākas nergaunes sektorā, bet šeit mēs redzam tātad, cik eh, lielā mērā investīcijas un eh, spēlē lomu cenu svārstīgumā un tirgū. Kāpēc tātad lauksaimniecības produktu cenas ir svārstīgas? Protams, šis svārstīgums ir izskaidrojams pastāv riski, kurus uzņemas iesaistītās puses, vai tie ir ražotāji, mm, investori, bet viņi nevar šos riskus paredzēt. Bieži vien ir kaut kādi dabas notikumi, uh, Tātad tie ir tādi ārēji, no sistēmas ārēji neatkarīgi riski, notikumi, un tā kā pastiprinās pārtikas tirgi un pastiprinās arī citas dalī, pasaules valstis, resursi samazinās attiecīgi, un mēs redzam, ka pastāv arī citi faktori, kas ir savukārt arī radījuši, palielinājuši šo svārstīgumu. Pirmais ir strukturēti lauksaimniecības tirgi, ir neatgriežami pieņemtie lēmumi. Un ir palielināts finansējums, kā jau es teicu, šīs spekulācijas un īstermiņa investīcijas, un notiek arī neregulētu lauksaimniecības tirgu liberalizācija, kas arī attiecīgi uh, palielina šos vēl no sistēmām ārējos uh, riskus. Tā tad divi ļoti būtiski jautājumi, kas jāuzdod šajā sfērā. Pirmām kārtām, kā šīs cenas attīstīsies, kāds būs to svārstīgums, un otrais jautājums, kāds uh, būs potenciālais efekts ietekme. Un te jāsaka, viedokļi ir ļoti dalīti, pastāv uh, divas pieejas. Viena, ko varētu raksturot kā klasisku, kas paredz uh, tirgu evolūciju, uh, balstoties uz pieprasījumu un piedā, uh, piedāvājumu. Tā tad, ja pieprasījums uh, mainās, tad mainās arī pieprasījums un tādā gadījumā cenu svārstība nav tik liela, jo ražošana attiecīgi pielāgojas. Tā tad ir šāds konstatējums. Tātad pieprasījuma pieaugums ir pamatojums, kas pamato cenu uzturēšanu diezgan paaugstinātā, bet ne pārāk svārstīgā līmenī. Otra pieeja. To varētu saukt par tādu adaptatīvu pieeju, ka varētu palielināt eh, lauksaimniecība aizaudzinātās, eh, izmantotās teritorijas, mainīt tehnoloģijas un tādā veidā varētu palielināt ražošanu, ņemot vērā arī dažādos finansēšanas uh, instrumentus. Tātad piedāvājums šādā gadījumā varētu atbilst pieprasījumam, kā es teicu, šī finansējuma palielināšana. Bien, des niveaux élevés qu'à des niveaux extrêmes dotu savu uh, ietekmi. Tātad beigu beigās ražošana pasaules līmenī un arī Eiropā varētu uh, būt uh, vairāk atkarīga no dažādām spekulācijām. Tātad tas bija ievads par uh, cenu svārstīgumu, tas ir ļoti būtisks, uh, jo tas ir pamatā lauksaimniecības tirgiem un uh, Tad, kad mums ir jārunā par budžetu, par to, kādam jābūt valsts atbalstam, tādā gadījumā ir pilnīgi obligāti ņemt vērā šo aspektu, jo šis cenu svārstīgums rada, var izraisīt krīzes un uh, valsts intervencijai jābūt spējīgai stāties pretī šīm krīzēm. Tagad runājot par vēl vienu svarīgu lielumu budžeta analīzē, tas ir uh, piedāvājuma potenciālais palielinājums. Tā tad eh, demografiskais pieaugums ir bijis jau pēdējā mm, simtsgads laikā un tas noteikti vēl palielināsies un paredzams, ka visam drīz būs 10 miljārdi iedzīvotāju pasaulē. Un daudz uzskata, ka tas būs faktors, kas noteikti vilks šīs cenas uz augšu, tāpēc, ka trūks eh, piedāvājumu. Būs pieprasījums, bet nebūs pie, piedāvājuma. Tā tad varētu pastāvēt šāda potenciāla iespēja, ka palielinās uh, pieprasījums. Ir uh, izmantotās zemes, ir uh, aram zeme, ir ganības, ir tāpat arī tūkstneši un tā tālāk, tātad dažādas zemes, un ir apmēram 30% vēl tāda kā rezerva kultivējama zemes Dienvidamerikā, Āfrikā, mm, un arī šis demografiskais pieaugums notiek galvenokārt šajā zemē. Tātad nākamais, eh, kas veiks investīcijas, kas radīs infrastruktūru un eh, kas eh, uzlabos produktivitāti. Ja mēs skatāmies uz produktivitāti un uz iespējamām apstrādājumām teritorijām, ko arī teica Žibērs, varētu būt arī, ka visu to palielinot, piedāvājums pārsniedz pieprasījumu. Un Šāda zemes pieejamība atkal var radīt zināmas krīzes tālāk par kukurūzu, kas ir uh, ārkārtīgi svarīga visos kontinentos. Te situācija ir apmēram skaidra. Mēs varam redzēt, ka, ja ir 5 tonnas uz hektāru ražīgums, tad apmēram, tad ir daudz uh, attīstības valsti, tīpaši Āfrikā, kas ir zem šī rādītāja, zem šī vidējā. Un uh, ASV, Eiropa, Ķīna, kas ir virs nedaudz šī vidējā ražīguma Ja eh, teritorijas tiktu, teiksim, dubultotas, eh, Tādā gadījumā būtu vēl 100 eh, miljoni hektāru pieejami vēl papildus, un ja mēs dubultojam ražīgumu, tādā gadījumā 2003. gadā uh, ražošana palielinās par 70%. Mēs redzam, ka ar šo kukurūzas piemēru mēs redzam, ka potenciālais palielinājums ar nosacījumu, ka notiek nepieciešamās investīcijas, ir īpaši Āfrikā un Brazīlijā, tātad potenciālais palielinājums varētu būt no 2030. gada. Tātad mums nav tādi stabilizējoši tirgi, bet iespējams tirgi, kas kļūst arvien haotiskāki, tīpaši tāpēc, ka notiek spekulācijas, kuras īstenojas šajos tirgos. Un otrs aspekts, kas arī ir ārkārtīgi svarīgs, ir tāds, ka dažādie modeļi, kas tiek izmantoti, vai tos izmanto Pasaules banka vai kādas citas uh, institūcijas, tie ir modeļi, kas dod tādu kļūdainu skatījumu uz nākotni, protams, pilnīgi saprotam iemeslu dēļ, tie ir teorētiski modeļi, tie nekādā veidā nav pielāgoti realitātei, mēs šeit uh, esam uzskaitījuši četrus galvenos elementus, pirmkārt tiek uzskatīts, ka uh, pieprasījums ir uh, elastīgs, saistīts ar cenu, tātad uh, nevarētu teikt, ka ja ražo divreiz vairāk, mēs ēdam divreiz vairāk, vai ja ražo divreiz mazāk, mēs ēdam divreiz mazāk. Tas, jāsaka, īsti neatspogļo realitāti. Otrām kārtām, eh, viss tiek balstīts uz vidējo patērētāju. Tā tad eh, visās šajās pasa, valstīs it kā tiek pieņemts, ka patērētājs patērē vienu un to pašu vidēju, bet, protams, ka ir eh, viss dažādi mm, atšķirīgi. Ir cilvēki, kas mirst no bāda, ir cilvēki, kam, kam nepietiek pārtiks un tā tālāk. Tālāk spekulātori, kur ar vien svarīgāk kļūst tirgos. Uh, Mēs nevaram viņus izslēgt no šī modeļa un spekulācijas tikai maina šos modeļus. Un ceturtais pieņēmums ir tāds, ka šie modeļi uzskata, ka uh, piedāvājums nekad automātiski nepielāgojas pieprasījumam, un vienmēr pastāv šāds iespējams svārstīgums tā, tad pēkšņi visi šie modeļi rada tādas nereālus skatījumus. Mēs redzam attīstības uh, līnijas eh, kviešu cenai. Mēs redzam, labajā pusē ir tāda mazāk, citā krāsā parādīta līkne. Eh, tas ir OECD modelis. 1990. gads tur ir attēlots, un mēs redzam, ka katrs gads ir tā lineāri attēlots ar tādu mazu pieaugumu, un mēs redzam, kāda ir cena korelācija Tas viss ir diezgan haotiski. Un tā tad var teikt, ka visi starptautiskā līmenī pieņemtie lēmumi ir balstīti uz lākotnes pieņēmumu, kas nekādā veidā neatbilst novērotā realitātei. Tātad mēs nedrīkstam modelēt šādā veidā lauksaimniecības produktu cenas, jo. Un, Jo pretējā gadījumā mūsu budžeti nebūs pareizi. Tā tad tā mēs varam nodemonstrēt to, ar kādu kavēšanos uh, Eh, daudzas institūcijas raugās uz šo situāciju, salīdzinot ar ekonomisko realitāti, kurai ir jābūt strateģiska, ņemot vērā demogrāfisko pieaugumu. Tā tad mēs esam šeit eh, aktualizējuši šo uh, eh, mamagrību modeli, ar kur mēs simulējam šīs svārstības un. Mēs skatāmies uh, zināmā mērā korelējot šos modeļus, mēs uh, panākam līdzīgus uh, elementus uh, kā citas pasaules institūcijas. Pavisam ātri es pāriešu cauri šai simulācijai par svārstīgiem. Jūs melnā līnijā redzat pēdējo simulāciju par graudaugu cenām. Jūs redzat, ka turpmākajos gados var paredzēt, ka vidējā ikgadējā graudaugu cena pasaules tirgu uh, variēsies par eh, nu, 0,5%, kas ir daudz vairāk nekā igadējā svārstība. Tā tad cenas saglabāsies diezgan augstas un uh, Tāds arī bija KLP, tā teikt, veselības stāvokļa izvērtējums, ka cenas saglabāsies diezgan augsts tālāk. Tā tad mums ir jāsaprot, ka mums ir ļoti būtiski strateģiski mērķi, diezgan liels strateģiskais pieaugums, ražošanas pieaugums par 70% līdz 2050. gadam. To iespējams varētu panākt ātrāk. Ir tīpaši, teiksim, kukurūzas audzēšanā, kas noteikti būs par uh, viens no elementiem, kas veicinās eh, cenu eh, nestabilitāti. Tālāk, eh, nelīdzsvari pasaulē, kā es teicu, ir miljoniem cilvēku, kas cieš no mm, barības trūkuma. Tālāk arī zemes iepirkšanas viļņi, varbūt tie būs nedaudz, nu, teiksim, zemāk, nelielāk nekā tas ir bijis, bet daudzi kontrakti un pirkšanas līgumi ir tādi ilgtermiņa kas savukārt var radīt tādu ļoti negatīvu efektu uz attīstības valstu lauksaimniecību, un tas var būt eh, daudz eh, labāk attīstītajām valstīm, tātad kā tas viss virzīsies, un skatoties uz to, ka ir eh, zināmas rezerves gan zemēs, gan produktivitātē, tad mēs redzam, ka ir nepieciešama starptautiska koordinācija un sadarbība lauksaimniecības jomā, lai to visu mm, mm, tā saprātīgi izmantot. Tālāk runājot par pārtikas drošību, nodrošinātību, tā ir uh, prioritāte numur viens, pastāv ekonomiski sociāli draudi, tātad arī politiski lēmumi ir jāpieņem pareizi, tāpat arī ģeopolitiskais aspekts te ir svarīgs, jebkurš konflikts uh, var ietekmēt uh, transportu, teiksim, komunikācijas līdzekļus, uh, ekonomika, viss ir var vien vairāk uh, globāla un mm, tātad dažādi efekti var arī ietekmēt uh, lauksaimniecisko ražošanu ir tāpat arī dabas aspekti, tādi kā sausums, dažādas epidēmijas, eh, augu slimības, tāpat arī dažādi informācijas un ideoloģiskie draudi varbūt eh, dažādas darbības no, dalī, no, da, no valstu puses, un tādas ir arvien biežākas. Uh, Mm, kuras, teiksim, ierobežo eksportu vai pārtrauc eksportu, un tas arī atkal palielina pasaules tirgos notiekošās spekulācijas, un tāpat arī protekcionisms, teiksim, no ultraliberāļu puses kādā valstī vai reģionā. Tātad mēs nevaram uh, mums ir jāveido tāds reāls skatījums uz lauksaimniecības politiku, un, kā es teicu, ir jāsaprot, kāda ir realitāte pasaules tirgos. Tā tad mēs varam pieiet pie otrās daļas, un eh, te es gribētu analizēt, kāda ir lielo ražotāju un eksportētāju valstu politika. Un, eh, Pēc tam runāsim par Magrī uh, uzstādījumu. Un es došu vārdu savai kolēģijai, kur pastāstīs par uh, šīm galvenajām stratēģijām lauksensības jomā. Paldies! négociations internationales. Il nous a paru également euh, primordial. Tātad uh, ir ārkārtīgi svarīgi pētīt, kādā veidā dažādās uh, lauksaimniecības politikas, tīpaši budžeta euh, jomā, dodies ietekmes pārtikas ražošanai. Tāpat arī mums ir jācenšas euh, izveidot euh, vispiemērotāko politiku, kas varētu sniegt atbalstu. Uh, Mūsdienu pieeja ļoti atšķiras no pieejas pēc otrā pasaules kara 50. un 60. gados. Institūcijas pašlaik piemēro tā saucamo modernizēto lauksaimniecības politiku. Situācija ir daudz komplicētāka, sarežģītāka. Taču tas nozīmē, ka ir ļoti daudz dažādu perspektīvu un arī iespēju valstīm, kas vēlas izmantot finansējumu savas lauksaimniecības attīstīšanai, jo īpaši tas attiecas uz jaunatīstības valstīm. Ja mēs vēlamies piedāvāt tādu politiku, kas ir piemērota, tad ir ļoti labi jāzina, kas notiek reģionālajā un vietējā līmenī. Ir jāizveido indikātori, kas ļauj objektīvi izvērtēt, kas notiek dažādajos līmeņos. Ņemot to visu vērā, esam uh, pabeiguši pētījumu par lauksaimniecības politikas piemērotību kopumā. Mūs visvairāk uztrauc tas, ka mūsdienās ir ļoti daudz dažādu izpildes indikātoru lauksaimniecības atbalstam, bet tie mums neļauj salīdzināt savā starpā dažādus attīstības mehānismus, kas jau ir izveidoti un ko pašlaik veido lauksaimniecības lielvaras tādas kā ASV, Ķīna, eh, Kanāda un Eiropas Savienība. Tiek veidoti ļoti specifiski projekti, un saskaņā ar OECD indikatoriem eh, to mērķis ir um, noteikta ražošanas efektivitāti, taču netiek ņemta vērā monitoringa politika, biodegvielas politika un daudz citi ārējie faktori, kuriem arī ir ietekme uz lauksaimniecību. Domājot par lauksaimniecības politiku, lauksaimniecības lielvarēs visā pasaulē, veiktie pasākumi ir ļoti atšķirīgi pēc sava rakstura. Mums ir vajadzīga vienota budžeta nomenklatūra, lai mēs varētu kategorizēt šos pasākumus. Ir jāskatās uz federācijām, uz reģioniem. Ir vajadzīgi salīdzināšanas mehānismi, kas ļautu mums salīdzināt uh, dažāda veida lauksaimniecības atbalstu. Ir ļoti daudz dažādu pasākumu, bet to vajadzētu iekļaut uh, lauksaimniecības atbalsta budžetā parakstos, un to mums visu vajadzētu ņemt vērā. Šajā uh, attēlā jūs redzat uh, vairākas kategorijas, kas tiek ņemtas vērā, piemēram, atbalsts, kas ir saistīts ar ražošanu, un tāpat arī parādzētas investīcijas un atbalsts holdingiem. Uh, un uh, iekšējais atbalsts arī strateģiskās intereses atbalsts, kas tiek sniegts ar šādu mehānismu palīdzību. Esam iekļāvuši arī desmito kategoriju meta kategoriju, kur lauksaimniecības uh, uzņēmumi var gūt palīdzību no sistēmām, kas uh, nav finansiālas. Piemēram, premier pays États-Unis, Brésil, Chine et Union européenne. Ja mēs paskatāmies uz lauksaimniecības politiku, ko uh, īsteno ASV, eh, Ķīna, Brazīlija un citas lielvaras, tad mēs redzam, ka tas, kas tiek oficiāli izziņots Eiropas Savienības plašaņas līdzekļos, netiek izolēts no milzīgā atbalsta, kas tiek sniegts lauksaimniekiem Eiropas Savienībā. Uh, Mēs pašlaik publiskojam pirmos mūsu pētījuma rezultātus, un te mēs redzam, ka arī ASV zemnieki saņem lielu atbalstu. Mēs redzam ļoti lielu dinamiku lielākajā daļā no valstīm visā pasaulē. ASV sniedz atbalstu uh, saviem zemniekiem, un šis atbalsts ir palielinājies par 50% pēdējo desmit gadu laikā. Uh, Ļoti līdzīga statistika var vērot arī Ķīnā. Eiropas Savienībā no 2005. līdz 2008. gadam bija vērojams 8% samazinājums atbalstā, kas tiek sniegts zemniekiem. Šeit jūs varat redzēt arī tendences attiecībā uz globālo atbalstu, kas tiek sniegts lauksaimniecībā ASV ir vērojams 46% palielinājums, kā mēs redzam, tie ir apmēram 63 miljardi dolāru 2010. gadā. Eh, blakus laidā jūs redzat tos pašus skaitļus, bet eh, tie tagad tiek attiecināti uz iedzīvotāju skaitu. Protams, mums ir jāņem vērā iedzīvotāju skaits katrā no šīm valstīm, bet jebkurā ja gadījumā mēs varam vērot 40% eh, palielinājumu arī skatoties no iedzīvotāju aspekta. Šeit jūs redzat amerikāņu izdevumus uh, lauksaimniecības jomā. Esam tos sadalījuši dažādās kategorijās. Dažas no tām es vēlētos uzsvērt. Piemēram, iekšējais pārtikas atbalsts, 4. kategorija, 50% no kopējā budžeta atbalsta, apmēram 88 milj miljardi dolāru. Tie ir apmēram 80% no kopējiem lauksaimniecības izdevumiem ASV. Šajā kategorijā ir dažādi projekti, piemēram, mārketinga aizdevumi, apdrošināšanas atbalsts. Tātad eh, tas viss ir iekļauts šajā kategorijā, kas palīdz eh, lauksaimniekiem palielināt savus ienākumus. Eiropas Savienībā balsta savu atbalstu uz eh, tādu atbalstu, kas ir atsaistīts no ražošanas. Uh, Pēdējais, ko es vēlējos teikt par ASV stratēģiju, tiek piemērota dubulta stratēģija, kas nodrošina, ka nacionālajai ražošanai ir labi pamati. Tiek nodrošināts, lai ražotājiem būtu piekļuve dažādām ražošanas metodēm, tiek eh, veidotas programmas, kuru mērķis ir stimulēt nepārtikas patēriņu, īpaši biodegvielas patēriņu. Pastīsimies uz Brazīliju. Atšķirībā no tā, kāds mums ir iespējas izveidojies par Brazīliju, Brazīlija ir ļoti aktīva lauksaimniecības atbalsta jomā. Iespējams, te nav runa par intervencionismu, bet ir runa par 67% atbalsta palielinājumu laikā no 2005. līdz 2010. gadam, un šis eh, atbalsts ar vien palielinās. Ja mēs paskatāmies uz eh, iedzīvotāju skaitu, tad eh, arī šeit ir vērojams 60% palielinājums. Brazīlijas stratēģiju raksturot tas, ka līdzīgi kā ASV, viņi cenšas nacionālajai ražošanai radīt stabilus pamatus. Tātad tieši intervence tirgu, pārtikas uzkrāšana un arī ražošanai piesaistīts atbalsts. Izsoļu sistēmas, kas pieļauj gan budžeta, gan nebudžeta atbalstu. Apmēram 18% no investīcijām 2010, 2010. gadā bija piesaistītas ražošanai. Šīs atbalsts ir ļoti elastīgs, tas ņem vērā attīstību tirgu un sniedz atbalstu vājākajiem. Brazīl, Lijā tiek nodrošināts atbalsts arī nepārtikas ražošanai, tā skaitā biodegvielai. 31 miljards reālu katru gadu tiek ieguldīts šajā ļoti nozīmīgajā tirgus nozarē. Tagad pievērsīsimies Ķīnai. Ķīna ir ļoti liela valsts, tā ir lielvara gan ekonomiskā, gan demografiskā ziņā, un arī lauksaimniecībā uh, Eh, tai ir eh, savas sakāmais. Arī viņi mēģina savu nacionālo ražošanu atbalstīt, mēģina nodrošināt, lai lauksaimnieki būtu aktīvi lauku reģionos, mēģina palīdzēt, eh, lai lauksaimniecība absorbētu iedzīvo, pieaugošo iedzīvotāju skaitu. Par 140% ir palielināts lauksaimniecības atbalsts pēdējo septiņu gadu laikā, un uh, Uh, arī iedzīvotājs skaits ziņā šis pieaugums ir ievērojams. Ķīnā ir ieguldītas milzīgas uh, summas uh, lauksainiecības atbalstā, un uzsvers tiek likts uz divu veidu atbalstu. Pirmkārtām uzlabot Ķīnas produktu konkurētspēju, tātad tas ir tieši atbalsts ražošanai, un masveida attīstība tiek uh, visādiem līdzekļiem nodrošināts, lai Ķīnas ražošana palielinātos. Galvenais, protams, ir nodrošināt, lai lauksaimniekiem būtu ko darīt lauku reģionos. Tagad eh, vēlētos pieminēt dažus eh, ciparus, lai jūs saprastu, par kādām summām šeit ir runa. Um, 100 miljārdu juāņu katru gadu tiek eh, iztērēts, lai piesaistītu lauksaimniekus lauku reģioniem. Uh, tās nav vides programmas, tik galvenokārt ir runa par uh, lauksaimniecības atbalstu. Un Eiropas Savienības salīdzinot ar šīm trim, trim lielvarām, mēs uh, redzam evolūciju, kas ir tāda dubulta. Uh, pirmais, uh, līdz 2005. No līdz 2008. gadam mēs redzam, ka ir notikusi izaugsme apmēram 10% apmērā, un, ka mēs izvērtējam šīs atbalsta summas uz iedzīvotājiem, mēs redzam, ka uh, te ir diezgan liela svārstība attiecībā uz Eiropas Savienības valstīm, bet kopš 2008. gada apmēram mēs redzam, ka ir tāds globālais atbalsts bijis uz katru iedzīvotāju, un tas ir palielinājies. Te mēs redzam valsts atbalstu, kāds ir paredzēts lauksaimniecības ražošanai, un uh, pārtiks ražošana Eiropā apmēram 60% atbalsta ir uh, atsaistītie maksājumi. Tiek veikti dažādi pasākumi, un uh, to rezultātā Eiropa šķiet viena no tām retajām uh, lielvarām, kas izmanto uh, šos atsaistītos maksājumus un uh, izmanto arī budžeta ierobežojumus. Uh, Visi jautājumi, kas rodas uh, šobrīd, atspoguļo lielvalstu vēlmi nodrošināt lauksaimniecisko ražošanu, no vienas puses nodrošinot tieši ražošanas aspektu, bet tāpat laikā arī nodrošinot, padarot drošāku pieprasījumu gan pārtiks, gan nepārtiks jomā. Uh, Šo atsaistīto maksājumu loģika ir atšķirīga, tā nenodrošina ieņēmumus, tas vairāk atbilst lauksaimnieku ražotāju, nevis pašu ražošanu. Tā tad te rodas tāds strateģisks orientācijas jautājums, kuru būtu vērts atzīmēt un pārdomāt. Tātad attiecībā uz šo uh, ražotāju lielvaru attīstību paldies uh, manam kolēģim. Daži secinājumi, ko varam izdarīt no šīs ļoti ātrās analīzes par lauksaimniecības politiku, pirmām kārtām, ka uh, šis atbalsts uz iedzīvotāju uh, Eh, ir pasaulē, izņemot Eiropu, pastāv ļoti spēcīga izaugsmas diravika un Eiropa iet tā kā pret straumi, teiksim, nevajadzētu varbūt vairāk atbalstu maksāt, bet ir jādomā par efektivitāti. Ir divas stratēģijas. Ir tātad pasaules valstu stratēģija, tāds globāls atbalsts, bieži vien uh, saistīts un uh, eh, preciklisks. Kāpēc preciklisks? Jo uh, tāda ir tirgi. Eiropā mēs Um, veicam šos atsaistītos maksājumus, un uh, jāsaka, tāpēc šīs ir divas pilnīgi atšķirīgas politikas. Un, uh, protams, būtu jautājums, kura būtu īsta atbilstošākā politika, ņemot vērā globālo kontekstu. Tātad mēs nonākam pie trešās daļas, pie uh, mūsu priekšlikuma, kāds būtu mums kā LP nākotnei. Uh, Tad mēs nonākam pie tādas kā teorēmas. Analizējot eh, starptautiskos tirgus, esam nonākuši pie secinājuma, ka tirgi paši sevi neregulē. Tas ir skaidrādzams. Izmaksu svārstīgums ir elements šajos tirgos. Eh, neregulētu tirgu liberalizācija rada sistēmiskus riskus un pa, eh, palielina iespējamās izmaksas. Et c'est aussi un danger pour les consommateurs, parce que ça Tālāk vienpusēja lēmuma pietei, pieņemšana no agroražotāja puses, tas arī, protams, var palielināt šīs cenu svārstības. To veids daudzas valsts, tas ir arī ļoti spēcīgs instruments eksportētāja rokās. Un visbeidzot spekulācijas, sākot no 2000. gada, tas tikai palielina šo izmaksu amplitūdu. Un mēs zinām, ka ar vien palielinās tikai šīs spekulācijas pārtiks tirgos. Otrā daļa šai izklāstā ir iekšējā analīze mm, KLP. KLP ir bijusi balstīta uz atsaistītiem maksājumiem. Tas, mūsuprāt, neļauj izvērst attīstības eh, stratēģiju, jo ja mēs atdalām, tad tas nozīmē, ka nav tāda uh, stratēģija, kas ir saistīta ar uh, sektoru darbības attīstību. Šie atsaistītie maksājumi nozīmē ļoti skaidri, ka notiek budžeta līdzekļu izdalīšana, kas nav saistīti ar uh, sektora reālo darbību, bet kas vairāk atbilst uh, papildus ieņēmumu aprēķiniem, un šie aprēķini atšķirās. Tātad, ja mēs, to atbal, uh, ja mēs atdalam šos maksājumus no realitātes, tie neatspūgļo realitāti. Otrām kārtām uzskatu, ka tas ir diezgan tāds dārgs pasākums Un uh, šobrīd ir tiek runāts par konverģenci. Apstākļi atšķiras reģionos, valstīs, uh, un mēs ļoti labi zinām, ka mēs virzamies uz zināmu konverģenci. Tā ir varbūt uh, teorētiska konverģence, nevis kas notiek realitātē. KLP reforma šobrīd notiek tāda kā renacionalizācija, izvēršot dažādus pasākumus. Tā ir gan zaļināšana politikai, gan arī dažādi izņēmumi. Tāpat arī elastība, kas tiek atstāta dalību valstī, un uzskatām, ka 70% finanšu uh, piešķīrumu tiek atkal tā teikt renacionalizēti. Uh, Uh, protams, 27 valstīs situācija sarežģīta, bet jādomā par kopīgu lauksaimniecības stratēģiju, lai varbūt atgrieztos pie kopīgas tirgu pārvaldības, kas uh, atbilst šo mm, tirgu mērķiem. Un ceturtais aspekts, kas, manuprāt, ir ļoti tāds maldinošs, tas, uh, ka tiek jaukta vidas un lauksaimniecības politika, kas, manuprāt, vājina lauksaimniecības politiku. Tātad mums ir jāizdara strateģiska izvēle. Mēs nevaram lauksaimniecības uh, budžeta piešķīrums izmantot videi, un tādā veidā domāju, ka mēs uh, veicināsim vidas politiku. Es domāju, ka varbūt labāk būtu efektīvāk palīdzēt uh, līdzekļus tirgus stabilizācijai un attiecīgi palīdzēt līdzekļus patiesai vidas politikai, bet tas arī tāds debašu pamatjautājums. Tālāk reformas projekts. Tātad mēs esam izdarījuši tādu simulāciju par diviem tirgiem, uh, piena un graudaugu tirgu. Zinām, ka to var attiecināt arī uz gaļas tirgu un uh, tāpat arī uz uh, um, proteīnu produktu tirgu. Divas trešdaļas budžeta mēs esam simulējuši un Tātad Kā funkcionētu KLP, ja mēs sekot šim priekšlikumam? Mēs paredzam, ka katram produktam, teiksim, vai kukurūzai, kviešiem, ir eh, līdzsvara cena. Tā atbilst pieņemamai cenai patērētājiem, un tas ir atbilstoši eh, atalgojums arī ražotājiem. Tātad tā ir Eiropa cena, ko, indiktīvā cena, ko Eiropā mēs jau sen aprēķinam. Eh, Tātad, balstoties uz to, mēs uzskatām, ka pastāv tāds, nu, tunels, kur nedrīkstētu vairāk būt uh, valsts atbalsta. Tam būtu jābūt brīvam. Atbalsts uh, līdz uh, apmēram 70 uh, eiro par hektāru, to vajadzētu maksāt visiem lauksaimniekiem, lai uh, uzturētu viņu ražošanu, lai uzturētu vides aspektus un dzīvnieku labs, labturību un visus uh, nosacījumus, lai tātad uh, ražotāji tiktu attiecīgi atalgoti. Mēs atsakamies no šiem vienotiem maksājumiem un tad, kad tirgus uh, noiet zem šī tuneļa, tad sākas precikliski maksājumi, kas pārdala maksājums, kas aizot vienotu maksājumu schēmām, un tie būtu tikai pret cikliskie maksājumi, ka tirgus ir krīzē, ka tirgus nav krīzē, tad jūs esat šajā tunelī, un tādā gadījumā nav nepieciešamība Eiropas uh, budžetā tērēt naudu, lai mēģinātu stabilizēt uh, lauksaimnieku ieņēmumu. Tādā gadījumā šodien var redzēt, ka tad, kad tirgus cena ir augstāka, lauksaimnieki saņem ne tikai cenu par uh, savu izaudzēto, bet arī uh, Eh, platību maksājums un daudz apšauba loģiku, bet ja cenas ir pārāk zemas, tad eh, platību maksājumiem nepietiek. Tad varētu teikt, ka tas ir pasākums, kas nozīmētu, ka lauksaimnieki ilgtermiņā saņem garantētu ieņēmumu. Un eh, tad, kad viņi ir šajā tunelī, tad viņi nesaņem neko. Mēs starptautiskos tirgos esam redzējuši, ka tie ir ļoti svārstīgi. Tā ka Eiropas lielvarām vajadzētu palīdzēt lauksēmniekiem, lai viņi varētu stāties pretī šai uh, svārstībai. Uh, bija jau piena cenu krīze, varbūt atkal drīz uh, kāda tuvosies, un valstu iestādēm ir jābūt instrumentiem, lai tās varētu iejaukties krīzē, un sistēma, ko mēs liekam priekšā, ir tāda pretkrīzes sistēma. Tā ir sistēma, kas attiek no. Uh, regulāru ieņēmumu nodrošināšanas, kas ir diezgan nere, nereāla. Te mēs redzam uh, slieksni. D'ailleurs, à 4% de la production annuelle. Pourquoi 4%? Jādomā arī par uzglabāšanu. Tātad kāds ir šis uzglabāšanas valsts rezerves slieksnis 4%, bet 4% varētu būt pietiekami arī, lai ietekmētu cenu un tāpat laikā uh, tā ir procentuālā likme, kas ir pietiekami zema, kas neizmaksā pārāk daudz. Du prix plafond, P, P, uh, du... Bet, ja cenas aiziet virs šiem griestiem vai virs šī tuneļa, tad. Tādā gadījumā tiek produkti izņemti ārā no šīs rezerves un uzglabāšanas un būtu finanšu solidaritātes nodoklis visiem uh, darījumiem, uh, visiem darījumiem ar graudaugiem. Tā tad eh, finanšu solidaritātes nodoklis atkal liktu finanšu tirgiem nolaisties atkal šī tuneļa līmenī, un tas dotu papildus ieņēmums Eiropas Savienības budžetam. Tātad, ko šī sistēma dod mums, pastāstīšu. Tātad graudaugi, piena produktu es norādīju, tātad gaļa un eļas auga. Es analizēju 2008 līdz 2011 gadam, ko tas varētu būt devis, un tālāk periods no 12 līdz 20 gadam. Pārējiem tālāk pie nākošās tabulas. Te, piemēram, graudaugiem mēs eh, redzam 215 eh, eiro par tonu, eh, par bāzi esam paņēmuši 230, tātad 200 līdz 230 būtu šis tunelis vidējai cenai valstīs, ko esam novērojuši. Tātad ir apmēram 13-15 eiro atšķirība. Uh, Un mēs te varam redzēt praktiski visus Eiropas ražošanas līdzekļus, un tādā veidā esam konstruējuši šo tuneli. Esam nolikuši šo uh, eh, 140 regularizācijas uh, līmeni, uh, tuneli, uh, kviešu cena šobrīd ir vairāk kā 200 eiro, un uh, šī solidaritātes cena ir uh, arī attiecīga. Un šis uh, solidaritātes slieksnis, jāsaka, periodu laikā tika aktivizēts vairākas uh, reizes. Jāsaprot, ka uh, kontracikliskie maksājumi Eh, tiek eh, attiecināta uz 90% ražotāju, eh, kuriem ir, kur ir zem šī sliekšņa, tad neliela daļa tiek pārdot arī tirgu, jo vienmēr ir nedēļas pārplikums, kas aiziet tirgu. Mēs varētu šos 80 sama, samazāt līdz 60. Ko tas dod kā rezultātu? Tā tad mēs redzam 2006 līdz 20. gadam, Mēs redzam, kāda bija līkne no 6. līdz 12. gadam, un tagad 12. līdz 20. gads jūs redzat to līkni, kas iziet no tā modeļa, ko es aprakstīju. Jūs redzat, ka tunelis, kas ir eh, starp 200 un 230, eh, cena atrodas pašreizējā tunelī, un tā ir eh, līdz 2009. 10. gadam nedaudz zem, Un 2013. tā atkal aizies virs, tātad mēs esam svārstīgā tirgu, un tās ir hipotēzes attiecībā uz pienu, 350 eh, līdzsvara cena, 340, 370 ir šis tuneļa amplitūdas lielums, tātad te mēs redzam eh, rezultātus no 2008. līdz 2011. gadam. Ja mēs neatiecinātu šo sistēmu, tādā gadījumā uh, Ehm, mēs ekonomētu 10 miljārdus eiro gadā, 10 miljārdi uz uh, eh, 54 miljārdiem gadā. 2007. un 2008. gadā mēs varējām vairāk ieekonomēt, kur cenas bija diezgan paaugstinātas. Tātad mūsu sistēmā, ja cenas ir augstas, tad vairāk netiek uh, izmaksātas subsīdijas. Uh, 2009. gadā savukārt, kad cenas bija zemas, tur mēs varējām, tur mums bija iespējams lielāks budžets, bet tā kā uz pieciem gadiem mēs varētu kopā iekonomēt varbūt 50 miljārdus eiro, un tā ir būtiska summa. Skatāmies, kāds ir ieņēmumu apgrozījums līmenis lauksaimniekam. Uh, Uh, lauks uh, graudu ražošanā. Mēs redzam, ka vidējais ir 211 uh, eiro uz ražotāju par tonu mūsu schēmā un 224 eiro pašreizējā KLP. Tas nozīmē, ka uh, vidējais uh, ieņēmums ir bijis samērā stabils. Uh, Un mēs redzam, ka nedaudz šādā gadījumā tiek iekonomēts, uh, tiktu iekonomēts salīdzinot pašreizējo sistēmu. Tagad, ja mēs skatāmies uz uh, uh, plāniem 2012. un 2020. gadam, ņemot vērā pēdējos padomus lēmumus, kas, protams, vēl nav galīgi lēmumi Eiropas Savienības līmenī, uh, Tātad mēs varētu iekonomēt katru gadu apmēram 10 miljardus eiro. Tātad mēs nonākam pie tirgus stabilizēšanas, stabilizējam ieņēmumus un skatoties uz uh, lauksaimnieku uh, ieņēmumiem, tad uh, šis uh, apjoms nemainās, jo 228 uh, šobrīd tas ir, un tad mēs nonāktu jaunajā sistēmā pa 220 eiro. Tā tad mazāki budžeta tērējumi, ieņēmumi stabilizēti un budžets, kas. Uh, ir labāk iztērēts. Tas nenozīmē, ka mēs varam pieņemt, ka mēs varētu iekonomēt katru gadu desmit miljārdus, bet mēs redzam sev manevrēšanas iespējas. Tātad, ja ir divi krīzes gadi viens pēc otra, tas izmaksā daudz, bet mums būs nepieciešamā elastības marža, un uh, iespēja ar šo jauno politiku, ko mēs varam panākt. Mēs varam izsvērt uh, strateģiskas un ilgtermiņa darbības, kuras varbūt šobrīd ir grūtas, un tādā gadījumā mēs atkal radītu tādu lielāku rezervi vidas politikai. Un tas jau, ko es teicu iepriekš, nedrīkst jaukt kopā lauksaimniecības un vidas politiku. Ir nepieciešams manevrēšanas uh, maržas, un sistēma, ko mēs ierosinam, paredz šādas maržas. Tā, tad, uh, nu, es nezinu, Mums ir vēl daudz un dažādas līknes bijušas, es tāpēc gribētu aicināt varbūt noslēgt tagad šo stāstījumu un uh, izteikt divus secinājumus. Uh, ietekme uz uh, koptirgus organizāciju un otrs, kā tas ietekmē rezerves. Es došu vārdu uh, Gibēram, kurš parunās par šiem diviem aspektiem. Donc oui, nous avons étudié l'OMC compatibilité de notre proposition. Mēs skatījāmies Pasaules tirdzniecības organizācijas sadarību. Šie nav vislabākie, labākās normas, lai vienotos, bet vajadzētu būt iespējams, skatoties uz priekšlikumiem, ko Eiropas Savienība ir iesniegusi, un skatīties, kur mūsu priekšlikums iederās. Ja ir runa par galveniem mehānismiem, kā pārvaldīt KLP, tad ir, mēs esam mēģinājuši pārskatīt visus šīs lietas. Pašlaik ir atsaistīti, un tas ir zaļā kategorijā. Tad ir runa par precikliskiem maksājumiem Un skatoties uz to, ka tie nav saistīti ar apjomu, ražotāju apjomu, tad mēs skatāmies zilās, un ir 85% segums, bet mēs esam to ievietojuši oranžā kastītē, tur, kur mēs uzrādām visu nevēlamo prognozi Tātad, runājot ar atsevišķiem saistībām, kas ir pieņa, uzņemtas, mēs priekšlikam, ka mūsu priekšlikums atbilst Pasaules tirdzniecības organizācijas ieteiktam. Un, ja ir runa par MGS, tad nerunājot par produktiem, tad divas dažādi veidi, kā to var darīt. Vai nu par produktu, minimālo pro produktu vai neminimas, kas ir saistīta ar 5% no ražošanas. Tad ir iekšējais atbalsts ar maiņas, un tas ir arī saistīts ar globālo atbalstu mēru. Un uh, ja mēs runājam par produktu analīzi, tad tas it kā kropļo pārskatu, un kad nav tāds efekts, tad tas iekļaujās zilā kastē. Nu, tā tad šajā lapā mēs norādām, kāds ir efekts no oranžās kastes, melnā līnija augšpusē ir MGS saistība Eiropas Savienībai, tad ir MGS efekts, ja runa par produktiem, un tas ir 39 miljardi, labā pusē oranžā krāsā, un ir arī MGS līdz 2020. gadam, kur mēs prognozējam uz nākotnē, kur ir 11,2 miljardi eiro gadā. Un tad, tad skaidrā, biezā, oranžā liknē, ja mēs iekļaujam viss MGS idejas. Tātad vienā gadā, kur Momagrī MGS būs zemāks nekā patreiz, patreizējais MGS, tad, tad vairāk kā 90% gadījumos mēs būsim zem pieļautiem griestiem, un tā tad labā pusē, labā ir evolūcija, kur ir maiņas, kropļojumiem. Mēs esam ļoti reti zem, zem patreizējā līmeņa, kas ir oranžā kastē vai zilā kastē, bet mēs esam iekļaujamies limitā. Tātad salīdzinot ar sākumu situāciju, kas ir vērt, ko ir vērts pētīt, uzlabojumu var, uzlabojums var veikt, ja Eiropas Savienībai ir izmanto gan zilās kastes, gan oranžās kastes. Un tad, tad tas būtu minimāli pārklājums gan ar graudaugiem, gan ar pienu, un varētu arī palielināt minimus savādāk nekā ar produktu, kas ir izmantots ASV, tas ir apmēram 90% tur, bet tā Eiropas Savienība to neizmanto. Ja varētu pārskatīt visu šīs klauzulas un viņas apvienot un izstrādāt, kāda ietekme būtu patreizējās sarunās, tad būtu daudz optimistiskāks prognozes nekā patreizējās, jo abos šajos liknēs būtu ļoti tuvu patreizējām griesiem, ko tagad ievēro Eiropas Savienība lielas, lieli samazinājumi var saskatīt, ja mēs izmantojam zilo kastu efektīvāk. Un tad, tad mūsu prezentācijā mēs to nevaram veikt, izmantojot 5% maksimālo, ko var izmantot. Es beigšu ar ātru pārskatu par rezerves fondu. Es atgriezīšos pie iepriekšējā slaida. Septiņu gadu laikā budžeta aploksne būs mazāk nekā patreizējā. Tātad te ir ļoti maz samazinājums, ir bijuši četri gadi ar krīzēm, kuri bijuši liels svārstības tirgu un iepriekš trīs vai četrus gadus mums nav bijuši tik zemas cenas, bet, ja skatoties uz tā, kā veidojās mūsu budžeta sistēma, tad ir 6000 daļas, ko mēs esam zem budžeta, patreizajā budžeta, tātad mēs droši vien būsim zemāk nekā patreizajā budžetā bet tāpēc, kad ir precikliskais efekts un tāpēc, ka mēs gribam stabilu budžetu, mums ir jāveido budžets kopā ar tirgu. Un mums ir jāskatās arī pie PTO atbilstības. Un te ir runas arī par sarkano līniju. Mums ir jābūt pret krīzes rezerves fonds, un mēs esam izveidojuši pirmos summas, kas ir jāieviet, bet lai būtu pārpalikums no iepriekšējiem gadiem, ko mēs izmantojam nākotnē, bet kad šī rezerve sasniedz zinām slieksni, tad summas var pārdalīt, bet ja kopējais rezerves fondas slieksnis, tad, tad tas ir tāds plašs pārskats, kā sistēma varētu darboties, salīdzinot ar patreizējo sistēmu, tas būtu drusku komplicētāks, bet būtu mazāk izdevumi, budžeta izdevumi un lauksaimniecības stratēģija ilgtermiņā tiks uzlabota un vēl joprojām tas ir labāk patērētājiem, jo viņiem būtu zemākas vidējas cenas ilgstermiņā. Ja es varu vienkārši kaut ko pielikt, vispirms paldies, kad jūs tik uzmanīgi klausieties, kur bija daudz, daudz ekonomiski, daudz stundas ekonomisko un budžetu pētījumi. No personīgi, es, ja es uzskatu, kādi ir apstākļi, kādā veidā Eiropa veids sarunas par budžeta intervences, tad Eiropai ir jāskatās uz nākotni, Eiropas nākotnes budžetu. Un veids, kā politiku, ko mēs šodien veidojam, vai viņi būs ilgspējīgi. Un mēs, kā politiķi, mums ir atbildība nodrošināt mūsu pilsoņu nākotni. Un tādā vadošā sektorā kā lauksaimniecība un lauksaimniecības pārtiks ražošana, tas ir katr, katrā ziņā paši par sevi saprotams. Ja mēs domājam par nākamajiem gadiem un desmitgadiem, mums ir jānodrošina un jāturpina nodrošināt, lai pamat pilāri, kas ir bijuši Eiropas Savienībā, ir jāturpina, respektīvi nodrošināt pārtiks drošību mūsu pilsoņiem. Mums nav daudz laika, lai pieņemtu šīs budžeta lēmumus, bet padomāsim, kādas būs sekas. Teiksim, šeit budžeta komitejā, pārskatot visu šito detalizēt, tad budžeta komitejas spēlēs svarīgu lomu. Es biju šajā budžeta komitejā četras gadus un ar tādu pieredzi es, es tagad ļoti satrauktu, kādas būs sekas no mūsu lēmumiem. Mēs zinām, ka globalizācija smagi skar Eiropas ražošanu. Mēs redzam ražošanas iznīcināšanu vairākās valstīs, bet ir papildus dzīšanās pēc ietaupījumiem un taupības režīmiem vairākos nozarēs, un mums ir jāskatās, ka tas neiznīcina mūsu lauksaimniecības ražošanu Eiropā. Kā pasaules spēks, vienīgais, vienīgais, kas samazina atbalstu lauksaimniecībai, ir Eiropas Savienība. Un mēs nevaram pateikt mūsu pilsoņiem nākotnē, kad mums nav jātīst lauksaimniecība, mēs varam paļauties uz citiem. Kad jūs skatāties, ka Brazīlija nesen ir uzstādījusi lobēšanas nodaļu, lai atbalstītu savu lauksaimniecības ražošanu, mēs nevaram ignorēt, mums ir jābūt atbildīgiem, tad darbs, ko mēs daram, ir bez šaubām. Interesē politiķus, kas nodarbojās ar lauksaimniecību, bet tas ir it sevišķi svarīgi jums, politiķi, kas strādā Eiropas budžeta politikā jo šeit budžeta komitejā jūs pieņemat ļoti svarīgs lēmums, kas nodrošina lauksaimniecības nākotni Eiropas Savienībā. Es ieraudzīju sanāksmes sapu, sākumā, kad pārunas neveic, neveicās, bet varētu pat sliktāk kļūt, bet ir ļoti liels prieks skatīties, kad Eiropas parlaments iegūst spēku, un es redzu, to savā darbā Momagrī. Es saprotu, ka ir vajadzība tautas atbildība lauksaimniecības jomā. Un viens, kas bija svarīgs septiņu vai astoņu gadu atpakaļ, kad darba grupā, kur jūta jūs darbojāt, bija nodrošināt stabilu pamatu budžetam, un nebūsim naivi. Mēs saprotam, kad reformas nav tāda lieta, ko var ieviest dienas laikā. Mēs lauksaimniecības sektorā esam prasījuši šo KLP reformu, bet budžeta komitejā jūs esat ar vien vairāk ziniet, kāda mums ir stāvoklis ar finanšu resursiem. Un mums ir jācīnās, lai nodrošinātu pārtiks drošību mūsu cilvēkiem. Un tātad paldies jums visiem, ka jūs uzklausījāt mūsu viedokli un kāds ir patreizējais stāvoklis mūsu pētījumos. Mums ir jāskatās viss šīs lietas visos politikas jomās, un mums ir jādomā, kā mēs varam ietekmēt un īstenot reformas pēc iespējas ātrāk. Mums ir jānodrošina, ka ja mēs pieņemam lēmums, tad mums ir, tas ir jādara ātri un nepieņemt nepareizos lēmumus. Kā ekonomisti, es saprotu, ka mums ir vajadzīgs vadlīnijas, lai mums palīdzētu pieņemt lēmumus. Eiropas parlaments var pildīt šo lomu, bet viņi Eiropas pilsoņiem ir caur saviem pārstāvjiem tas ir jāveic, un mums ir jānodrošina, ka mūsu pilsoņiem ir nākotne, jo ja cilvēkiem nebūs ko ēst, tad viņiem nebūs nākotne. Esiet uzmanīgi, esiet piesardzīgi pie lauksaimniecības jautājumiem. Skaitīt santīms tas nav labs nākotnes modelis jo, ja jūs, mēs skatāmies uz citām valstīm un citiem reģioniem, lēmumu pieņēmēji ir sapratuši, kad ir jāpieņem lēmums, ir problēmas, ja ir runa par neatkarību. Un, kad cilvēkiem gribas ēst, tad neviens politiskais projekts nevar būt veiksmīgs, un es gribēju ar to beigt. Davai. Jā, Lielas paldies! Nu, tagad mēs saprotam, kāpēc trijo tagad šeit uzstājas kā trijo. Te ir runa par Katrīnas politisko uzsaukumu. Man tas viss šķiet eh, diezgan loģiski, tas, ko jūs šeit eh, prezentējāt. Bet jūs jau paši noteikti zināt, ka reformas nevienmēr tiek ļoti eh, mīlētas un jo īpaši uh, lauksaimniecības jomā man ir radies iespējas, ka daudzi, kas uh, ar to nodarbojas, vienkārši vēlas visu atstāt kā ir, nevēlas pilnīgi neko reformēt, jo tad kaut ko varētu pazaudēt. Viņi nesaskata, kādas iegūmas varētu no tā iegūt. Bet, jebkurā gadījumā, es esmu diezgan pārliecināta, ka uh, ja ir runa par šādām lietām un ja tām mēs atstājam gana daudz laika, tad tā ir uh, tāds tā kāda kāpšanās uz uh, aizmuguri, jo ar to diemžēl nepietiek. Mani uh, īpaši pārsteidza tas, ka tiek diskutēts par uh, renacionalizāciju, jā, tas it kā ir pareizi. Šķiet, ka visi, kas ir lauksainicības komitejā, ir viensprātis. Bet eh, mani absolūti šokēja tas, ka uh, ir šī atsaistīšana, budžeta atbalsta atsaistīšana no ražošanas. Un uh, man kā um, attīstības politiķiem vienmēr ir likies, licies ļoti svarīgi, lai lauksaimnieki izpildītu ekoloģiskās prasības un pēc tam, lai viņi saņemtu tiesības par šo darbu, kas veicina ekoloģijas prasību izpildi, lai viņi saņemtu atbalstu. Nu, tas, ko saka komisārs Čelus, jūs tagad sakāt, ka tas nav mētiecīgi un ka uh, lauksaimniecības un vides politiku nekādā gadījumā nedrīkstētu mest vienā katlā. Es ļoti labprāt eh, tajā iedziļinātos, bet es domāju, ka mums tādā gadījumā vajadzētu intensīvāk pie tā strādāt. Nedrīkstētu būt tā, ka mēs to tagad eh, nodalīsim bez jebkādām reformām lauksainiecības politikā. Ja mēs to nedarīsim, tad mums nekādā gadījumā nebūs iespējas uh, nodrošināt ieguvumus budžetā, ko tad mēs varētu izmantot citiem pasākumiem. Nu, tas ir mans politiskais viedoklis. Jans Mulders. Un tad vēl kāds varbūt vēlēsies izteikties. Ivailo un pēc tam Jans Mulders lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir jāsaka, ka es uh, ar lielu interesi uzklausīju prezentācijas. Tās ir ļoti labas. Regulāri saņēmu mamagrī publikācijas un lasu tās ar lielu interesi. Vispārējie novērojumi ir tādi, ka pašreizējā posmā ir mazliet par vēlu. Daži saka, ka te ir runa par veiksmi, daži saka, ka iespējams mums būs vienošanās nākamnedēļ, bet es nezinu, kas īsti notiek Luksemburgā un vai te tiek gatavoti kaut kādu, vai te tiek gatavoti kaut kāda vienošanās. Nu, šķiet, ka tas viss vēl nav iekalts akmenī un nav skaidrs, kas notiks turpmākajos septiņos gados. Bet tagad atgriezīsimies pie vispārējā. Jūs aicinājāt um, ka vajadzētu atkal ieviest cikliskos maksājumus. Tā ir noticis Brazīlijā, Ķīnā un arī daudz kur citur. Daudz ko nezinu par Ķīnu. Tā ir politika, no kuras mēs atteicāmies eh, principiāli iemeslu dēļ. Šķiet, tas bija Fišler kungs, kurš uzskatīja, ka tas ir viņa liels sasniegums. Mēs redzējām, kāda ir pieredze ar šiem maksājumiem. Ja mēs neļaujam, lai cenu regulētu tirgus, bet gan tā tiek regulēta mākslīgi, tad, eh, nākot, eh, tad pagātnē mēs saskārāmies eh, ar, ar pienu dīķiem, ar, ar lielopgaļas kalniem un tā tālāk. Protams, ja ņem vērā jūsu aprēķinus, tad var ietaupīt naudu, var apmēram ietaupīt 10 miljardus eiro gadā. Bet mūsu pagātnes pieredze rāda, ka uh, cikliskiem maksājumiem ir mazliet negatīvāka nozīme. Jūs ļoti skaidri norādījāt, un arī man ir uh, līdzīgi novērojami, ka uh, sabiedrības viedoklis par uh, e, kopēju lauksaimniecības politiku ir tāds, ka viss, kas tajā tiek ieguldīts, ir vienkārši naudas šķērdēšana. Ja mēs salīdzinām maksājumus, ja mēs paskatāmies uz vadošajām institūcijām, tad uh, vienmēr par lauksaimniecības atbalstu iestājas OECD. tiek veikti aprēķini un tie parāda tādas pašas tendences, uz kādām jūs norādījāt, proti, ka Eiropā atbalsts ir ļoti liels. Tad, kad 94. gadā es kļuvu par deputātu, tad tie bija apmēram 40% un tagad ir apmēram 20%. Visi pārējie tirsniecības bloki nav samazinājuši atbalstu tikpat lielos apmēros kā Eiropas Savienība. Mēs esam darījuši to, kas no mums eh, tika prasīts, un nesam saņēmuši neko pretī. Tāds ir mans novērojums. Kādi tad ir šie īstie skaitļi? To es nezinu. Esmu redzējis arī Eiropas aprēķinus, un man vissvarīgākais diskusija objekts ir, runājot par ASV pārtikas nostāju, tad mums ir jā, jādomā par to, vai tā ir lauksainiecības politika vai sociālā politika. Eiropā mums tam ir paredzēts atšķirīgs budžets. Budžeti šeit ir nodalīti. Ja cilvēki nevar nopelnīt sev iztiku, tad uh, viņi saņem uh, noteiktu summu naudas. Un tad var iztērēt, kā to vēlas. DSV tiek saņemti pārtikas taloni, un tā ir tirgus regulēšana. Man šīs diskusijas vienmēr ir bijušas būtiskas. Vienīgais, ko es varu jums pavēstīt, ir tas, ka jums vajadzētu doties ar saviem skaitļiem uz OECD un uz PTO un pajautāt, ko viņi par to domā. Tie ir svarīgākie punkti sarunās par lauksainiecības budžetu, un eh, visi šie argumenti ir jāakceptē sarunu fórumos. Es domāju, ka pašreizējā posmā mēs eh, vairs nevaram piemērot šos principus, par kuriem jūs iestājāties. Es neredzu nekādu iespēju tos tagad piemērot eh, pašreizējā līmenī, kur mēs esam nonākuši. Paldies! Ivailo, Ivailo lūdzu. Uh, eh, paldies, Juta. Patiešām šī prezentācija bija ļoti interesanta. Dzirdējām daudzas interesantas idejas. Jans pieminēja, ka Eiropas Savienībai ir eh, slikta pieredze ar iepriekšējo sistēmu. Nudien, bet arī šī sistēma nav ideāla. Mēs redzam, kā lauksaimniecības nozara Eiropā tiek finansēta, un noteikti šī situācija nav perfekta. Ja tas nenotiks tagad, eh, tāpēc, ka pašlaik tiešām esam jau sasnieguši pēdējo sarunu posmu par to, eh, kādai ir jāizskatās lauksaimniecības politikai tuvāko gadu laikā, tad es vēlētos atbalstīt to, ko teica Katrīna. To vajadzētu mēģināt uh, nodot tālāk cilvēkiem, vajadzētu darīt tā, lai cilvēki to saprot, lai tas iegulstas viņu prātos un lai tas paliek kaut kur nākotnē. Tagad par uh, mehānismiem intervencei. Runājot par tirgiem un par pašpatēriņu preču tirgiem, tad Šie ir tirgi, kurus ļoti ietekmē finanšu kapitāls un finanšu spekulācijas. Vai jūs uzskatāt, ka finanšu spekulācijas ir daļa no šīm manipulācijām ar pārtikas cenām tirgū? Un vai tad šis subsīdiju mehānisms vai arī uzkrājuma mehānismi kaut ko dos uh, tirgu koriģēšanā? Ja jau finanšu kapitāls ir pieejams, tad būtu vajadzīgs tāds atbalsts, kas ir uh, spēcīgāks. Otrs jautājums. Kā jūs definētu šos līmeņus? Jūs pieminējāt dažādus griestus intervencei. Vai tie balstās uz iepriekšējiem datiem, uz vēsturiskiem datiem? Tātad Vai jūs to nosakāt balstoties uz eh, kaut kādu statistiku? Kā jau jūs saprotat, es nevēlos eh, šeit eh, uzsākt kaut kādus birokrātiskus procesus, kuriem ir ļoti attālināts sakars ar tirgus realitāti. Paldies, vai vēl kādam ir kas sakāms? Ja nē, tad došu uzreiz jums vārdu atbildēji. Paldies, daudz interesanti jautājumi. Mēģināšu pēc iespējas labāk atbildēt. Pirmkārt, priekšsēdētājs kundze, jūs eh, gluži pamatot norādījāt, ka eh, jā, eh, vidas politikai vajadzētu būt spēcīgākai, bet tāpat laikā tā nevajadzētu būt atkarīgai no lauksaimniecības budžeta. Nu, šāds nostādījums tas nenozīmē, ka uh, nepastāv vides aspekti, ka ir jāievēro, zinām, vidas aizsardzības noteikumi. Nē, mēs saglabājam tādus pašus noteikumus, tātad arvien zaļāki lauksaimnieciskās ražošanas apstākļi, bet vienkārši es teicu, ka visu nevar darīt, paņemot naudu no vienotās maksājuma schēmas, un tāpēc varbūt būtu labāk, ja būtu atsevišķa skaidri stiprināta vidas politika. Tātad vairāk stiprināšanas virzienā mēs ejam. Uh, vidas politikai. Un, kā es teicu, nevar tikai uzlikt tāpat laikā saist, saistības un ierobežojums lauksaimnieciskai ražošanai. Ir jāņem daudz dažādu citu faktoru vērā, tātad teritorijas labiekārtošana, uzturēšana un tā tālāk. Un tātad lauksaimniecības produkcijas ražošanas sektorā mēs ierosinam uzlikt ne tikai šādus ar vidas saistītu mērķus. Mulderkunga jautājums. Te man ir vairākas atbildes. Pirmkārt, iekšējā sistēma, jā, ir nedaudz precikliska. Es atceros, uh, arī komisija mainīja uh, lauksaimniecības politiku, padarīja to tādu atvērtu. Lauksaimnieki ražoja, cik vien gribēja, un tas radīja, jā, bija šie piena ezeri un tā tālāk, sviesta kalni. Un, kad es strādāju komisijā, es atceros, ka lauksaimniecības projekts. Uh, uh, Eh, budžets bija eh, milzīgākā daļa no Eiropas Savienības budžeta, un es eh, pats līdzdarbojos kā LP pirmajā reformā, noteicām kvotas, lai iziet no šī slazda. Tas, ko mēs ierosinām, pilnīgi kaut kas cits. Tā ir sistēma, kad mēs izmantojam Eiropas Savienības līdzekļus krīzes gadījumā, bet tas nav automātiski. Tie ir lēmumi, ko pieņem komisija vai arī padome. Uh, Eh, teiksim, zināmos sliekšņos, piemēram, eh, attiecībā uz eh, valsts rezervēm, publiskiem uzkrājumiem. Tos veido tikai tad, kad citas precikliskās rezerves ir uh, izsmeltas. Tā tad, jebkurā gadījumā mēs būtu uh, zem pašreizējā finanšu līmeņa šādu mehānisku izmantojot. Un es te gribētu pievienot arī atbildu Kalfinkungu jautājumam, kāda varētu būt efektivitāte gal galā šādai sistēmai, vai ar to pietiktu. Uh, vai, teiksim, intervences šajos uzkrājumos, vai ar to pietiktu. Bet veicot precikliskos maksājumus un regulējot šos krājumus, tādā gadījumā mēs regulējam cenu virzienā uz šo tuneli, jo mērķis visam ir tāds, lai cenas būtu daudz maz stabilas, uh, tādā ļoti svārstīgā, nestabilā pasaulē, un lai budžeta izmaksas arī būtu ierobežotas krīzes periodā. Tā tad, nu tā ir mūsu sistēma, kurai nav nekāda uh, sakara ar uh, eh, 92. gada sistēmu, kas droši vien būtu mazāk uh, dārga izmaksu ziņā nekā pašreizajā. Pašreizajā sistēma reāli ir ļoti birokrātiska, jo mēs runājam par uh, vēsturisko atsauci, un tad uh, mēs aplēsīsim, eh, kas ir nepieciešams eh, lauksaimniekiem, lai nodrošinātu zināmu ieņēmumu līmeni un tā tālāk, bet tirgus realitāte ir cita, un mēs nevaram tik svārstīgos tirgos kā lauksaimnieciskie tirgi tā darīt. Eiropas Savienība nevar teikt, nu, mēs dodam jums to, tieciet paši galā. Eh, tātad darbojieties tirgu un esiet pēc iespējas efektīvāk. Uh, Lielajām lauksaimniecībām tas ir iespējams, bet Eiropā ir tāpat arī vidēji izmēra lauksaimnieki, kur tomēr nodrošina arī šo Eiropas pārtiks drošību, kuriem ir savas tradīcijas, un to nedrīkst aizmirst. Tātad eh, šī mūsu ierosinātā sistēma dod iespēju stabilizēt eh, tirgus un ieņēmumus, ņemot vērā budžets piešķīrumu, kurš būtu tāds mazāks, saistošāks nekā šodien. Uh, kā mēs definētu cenas. Tātad tas eh, mazāk balstās uz vēsturiskiem datiem, jo mēs skatāmies eh, reālo dinamiku, tātad eh, vidējās cenas, ieņēmumus, attiecīgi skatāmies, kāda ir statistika. Komisijā tas viss darbojas labi un tiek saskaitīti kopā visi šie raksturu lielumi, lauksaimnieciskā ražošanā, tātad izmaksas, ražošana un tā tālāk. Un Tad, kad palielinās ražošanas cena, jo, piemēram, uh, palielinās tur mēslojuma vai darba roku izmaksas, tādā gadījumā jāskatās, mm, jā, notiek uh, kaut kāda variācija, bet uh, lai tā nebūtu pārāk liela. Un parlaments un padomu šādā gadījumā varētu ņemt un lemt šo līdzsvaru cenu, to koriģēt, ja tas būtu nepieciešams. Un Par šo līdzsvaru cenu un uh, tuneļa izmēru arī tie būtu tādi kā pilotēšanas instrumenti lauksaimniecības un budžeta politikai. Šobrīd nav šāda pilotāžas instrumenta. Tagad, kad tiek noteikts uh, vienotā maksājuma apjoms, tas arī tiek maksāts. Bet jautājums ir par konverģenci. Tātad vai uh, līmenis ir labs, bet atsaucē uz ko? Kāds ir mūsu atsaucas līmenis? Vēsturiskais atsaucas līmenis. Tātad mēs esam, zināmā mērā, atšķelt, nošķelt no tirgus. Uh, Par pārtiks drošību mēs esam veikuši pētījumu par uh, subsīdijām ASV pārtiks ražošanā. Uh, tas palielinās. Esam konstatējuši, ka ASV daudz vairāk uh, ieņēmumu atbalsta, teiksim, uh, nabadzīgākajām uh, iedzīvotāju slānā, slāņiem. Tātad šī pārtiks, uh, šī palīdzība pieaug. Ja mēs no tās atsakamies, tādā gadījumā tie cilvēki, kas to uh, saņem, droši vien ieņēmumu ziņā nebūs nabadzīgāki. Te jautājums par to, vai to aizstāja ar eh, kādu ieņēmumu kompensāciju. Vielen, vielen lieben. Jā, sirsnīgs paldies. Vismaz tie kolēģi, kas uh, piedalījās uzklausīšanā, noteikti dzirdēja daudz ļoti interesantu ideju. Man jau šī informācija bija zinām iepriekš, tāpēc, ka es biju tikusies ar Katrīnu, viņa man bija daudz ko pavēstījusi. Uh, Jebkurā ja gadījumā man tas viss likās ārkārtīgi interesanti, un es eh, vēlētos, lai kolēģi to nodot arī tālāk. Jums ir arī visi vajadzīgie dokumenti, un jūs varēsiet noteikti uh, tos izmantot, lai runātos ar saviem kolēģiem par šiem jautājumiem. Liels paldies, ka jūs ieradāties uz uzklausīšanu. Liels paldies arī, ka jūs saprotat, kāpēc šeit zālē nav eh, ļoti daudz deputātu. Un jūs noteikti saprotat, ka mums uh, ir tagad eh, daudz jādāmā par daudzgadu finanšu schēmu, un tieši tāpēc mēs nevaram tik koncentrēti pievērsties lauksaimniecības, komiteja, eh, lauksaimniecības politikai. Kolēģiem es vēlētos dot šādu paziņojumu. Budžeta komitejas priekšsēdētājs man ir nodevis ziņu, ka nākam nedēļa notiks ļoti īpaša sanāksme, un iespējams tā tiks organizēta jau pirmdienas pēcpusdienā. Uh, vēlos visiem novēlēt jauku atlikušo ceturtdienas daļu. Priekšsēdētāja sirsnīgi pateicas arī tūkiem. Paldies!